tos, kas ir atgriezušies no atvaļinājuma. Tā ir tāds patīkams vēss laiks. Es ceru, ka jums bija labs atvaļinājums. Un tagad ir laiks eh, atsākt darbu. Darba kārtības projekts vai iebildumu ir. Ja nav, tad ir, projekts ir pieņemts. Divu sanāksmju protokoli - jūnijas un jūlijas. Kā parasti, ja nav iebildumu, tad šie protokoli tiks pieņemti. Un pēc mūsu prakses arī šī sanāksme tiks eh, pārraidīta un ir eh, arī pieejama korespondence. Ceturtais trialoga sarunas. Pēdējās, ko mēs pabeidzām, bija par tirdzniecības režīmu ar Pakistānu. Mēs to skatījām 11. jūlijā un teiks, tika pieņemts un tas tiks skatīts vienā no nākamajām plenārsēdēm, cerams nākamajā. Tad mēs vēl gaidām padomes reakciju, jo parlamenta nostāja jau ir pieņemta pavasarī, martā vai maijā, un tagad padomes e, reakcija ilgi kavējas. E, šeit ir runa par e, likumdošanas saskaņošanu ar Lisabonas līgumu, par ieviešanas un deleģētajiem aktiem un mums vajadzētu noskaidrot padomas eh, nostāju, lai sāktu sarunas, jo vairāk eh, nav eh, pamata, lai kavētos. Tad viedokļu apmaiņa ar padomi par tirdzniecības līgumiem ar Centrālamerikas valstīm. Bet šeit formālais trialogs vēl nevar sākties. Ceturtais - mazo un vidēju uzņēmumu e, finansēšana un e, investīcijas. Tā ir iniciatīvas, e, tas ir iniciatīvas ziņojums no mūsu komitejas, tātad vieglāk pieejami kredīti, internacionalizācijas atbalstam. Referents ir Jānis Zahradils. bet eh, viņu eh, aizstās Roberts Stērdijs. Tātad lūdzu vārds eh, Stērdijkungam. Paldies! Zahradilkungs ģimenes problēmu dēļ nevarēja ierasties pats un palūdza mani izlasīt šo dokumentu un stādīt to priekšā. Uh, Pirmkārt, mazie un vidējie uzņēmumi ir e, svarīgi Eiropas ekonomikai, jo 99% uzņēmumu ir vai nu mazie vai vidējie. Pēc komisijas vērtējuma 23 miljoni uzņēmumu e, dod divas trešdaļas no darba vietām privātajā sektorā. Un būtu jānodrošina atbalsts tiem uzņēmumiem, kas vēlas attīstīties pēc Lisabonas Eiropā. Referents norāda uz informācijas un kapitāla trūkumu kā vienu no galvenajiem faktoriem, kas traucē šiem uzņēmumiem darboties starptautiski, un kā risinājumu referents iesaka šādas darbības. Pirmkārt, vienkāršot eh, starptautisko un Eiropas līmeņa biznesa vidi maziem un vidējiem uzņēmumiem ciešā sadarbībā ar mazo un vidējo uzņēmumu asociācijām un eh, tirdzniecības un rūpniecības palātām. Ir eh, svarīgi mazināt birokrātiju, lai mazie un vidējie uzņēmumi varētu darboties starptautiski. Nākamais punkts - pieņemt Eh, lēmumu izveidot informācijas eh, punktus, lai mazie un vidējie uzņēmumi varētu saņemt savā valodā informāciju par eksporta un importa iespējām, par esošajām tirdzniecības barjerām un tarifiem, investīciju aizsardzību, strīdu eh, risināšanas kārtību un situāciju trešajos tirgos. Treškārt, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir jāpiedalās starptautisko standartu ISO veidošanā, jo tirdzniecības režīmu maiņa tieši ietekmē šo uzņēmumu rentabilitāti. Ceturtkārt, ir pilnībā jāizmanto visas mazo un vidējo uzņēmumu iespējas pēc esošajiem līgumiem pievēršot īpašu nozīmi pārobežu investīcijām austrumu un dienvidu eh, vidusjūras reģionā, un beidzot eh, komisijai un ārējās drošības dienestam ir eh, jāsadarbojas, lai tālāk veicinātu Eiropas Savienības diplomātiju, kas veicina uzņēmējdarbību. darbību. Paldies Tēdīkungam. Un vai kāds no eh, ko referentiem ir klāt? Labu pēcpusdienu visiem. Es eh, vēl vēlētos saņemt uh, Mm, šī darba tulkojumu, jo šobrīd pieņem tikai angļu versiju. Man jāteic, ka piekrītu referentam saistībā ar pieeju informācijai un kapitālam, un es domāju, ka tas ir uh, pilnīgs uh, ziņojums. Lai nu kā, iespējams, vajadzētu uh, nedaudz vairāk nodrošināt to, ka katrs pasākums Eiropas līmenī MVU papildinātu to, kas jau šobrīd pastāv. Tādējādi mēs izvairītos uh, no pārklāšanās ar uh, pārstāvošām programmām uh, vietējā, reģionālā, nacionālā līmenī. Kā jau referents to teica, mēs to varam veikt, izanalizējot maksas un veidus un to darīt pastāvīgi. Piekrītu runātājam par uh, bez tarifu barjerām, kas arī ir jāņem eh, vērā. Un visbeidzot vēlētos uzsvērt arī dzem to, ka mm, kaut arī tā nav šī jautājuma tēma, eh, jānodrošina arī ārvalstu eh, investīciju juridisko drošību bez ietvara, kas nodrošinātu juridisko drošību investīcijām, tas eh, varētu mazināt motivāciju. Darboties starptautiskā līmenī, šī iemesla dēļ Eiropas Savienībai vajadzētu nodrošināt šādu drošības sajūtu investoriem. Un visbeidzot vēlētos sveikt Eiropas komisiju ar uh, pasākumiem attiecībā uz MVU un arī uh, referentu par pilnīgo ziņojumu. Paldies! Paldies! Tagad pārējie eh, komitejas locekļi. Paldies! Es saprotu, reizēm man ir grūti eh, ieraudzīt Tātad paldies par iespēju eh, izteikt zaļo paziņojumu. Zaļajiem vispār ir piesardzīga attieksme pret ideju, ka maziem un vidējiem uzņēmumiem ir jāpievērš uzmanība starptautiskai darbībai, jo pārēju starptautisko darbību ir eh, grūta un prasa daudz resursu ko varētu lietot, lai uzlabotu vietējās preces un pakalpojumus. Tomēr mēs gribētu pievērst uzmanību godīgas tirdzniecības aizsardzības instrumentiem, ņemot vērā nesen pieņemtu ziņojumu par konkurenci, kur ir teikts, ka mazo un vidējo uzņēmumu aizsardzība eh, pret negodīgu praksi no ES partneru valstīm ir tikpat svarīga kā starptautiskās darbības veicināšana, un bez tam ir arī bāžas eh, intelektuālo īpašumu tiesību jautājumā. Eh, šeit var būt neparedzētas problēmas muitā, un eh, pašlaik eh, nav pētījumu par to, kā eh, šī problēma var ietekmēt uzņēmums, kas eksportē uz ārvalstīm, un būtu labi, ja Eiropas parlaments varētu noskaidrot situāciju, kādā veidā mazi un vidēji uzņēmumi tiek ietekmēti, ja, piemēram, kāda puse izsaka pretenzijas pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšanu un tad, ja prece tiek aizturēta muitā. Un īpaši komunikācija un informācijas sektorā ir problēmas, kad mazie un vidējie uzņēmumi mēģina darboties ASV tirgu, tad eh, bieži vien ir tiesas prasības no uzņēmumu puses, šiem uzņēmumiem ir neskaidri noformulēti patenti, un eh, tā kā tiesas process ir grūts un dārgs, tad uzņēmumiem ir pat jāatsākās no licences tādās situācijās, kur it kā uzņēmumiem būtu taisnība. Tā tad ir jāizstāv uzņēmumu e, interesi šajā situācijā. Atvainojiet, ka es jūs nepamanīju uzreiz, tagad citi, uh, Anī Weber no sociālistiem. Nu, jā, turpinot. Jā, turpinot to, kas jau ir ticis teikts, es ilgstoši biju uh, Ķīnas uh, de, parlamentārā sadarbības um, delegācijas priekšsēdētāja vietnieks un bija kontakti ar mm, uh, tirsniecības kameru Ķīnā, un es bieži tikos ar MVU pārstāvjiem. Mm, tur bieži ir lielas šo. Uh, pārstāvju grupas, un MVU bieži vien cieš no viltojumiem viņu rūpnieciskās un intelektuālā īpašuma viltojumu, viltojumiem, un uh, ir uh, procedūras PTO, bet lielās, lielie uzņēmumi var izmantot šādas uh, Eh, šādus ceļus, eh, un šādas procedūras ir dārgas. Šiem uzņēmumiem ir attiecīgi līdzekļi, finanšu un citi, bet eh, MVU nevar izmantot mm, PTU O iespējas, jo e, nepieciešamie līdzekļi ir pārāk lieli. Un, manuprāt, ir svarīgi e, skatīt arī šo aspektu un raudzīties, kā mēs varētu iedibināt tādas procedūras, kas atbalstītu MVU un kas tiem ļautu izmantot dažādus e, risinājumu ceļus. Paldies, e, Goe grupas pārstāvis. Paldies! Vispirms man ir e, jāatvainojas, ka mūsu koreferents vēl nevar piedalīties šajā sanāksmē politisku iemeslu dēļ. Šīs jautājums ir ļoti e, svarīgs, un es gribētu uzsvērt, ka ir jāņem vērā daudz dažādu jautājumu, un es piekrītu kolēģu nostājai kad viņi uzsver, ka mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējai starptautiskā mērogā ir jāpievērš uzmanība, jo tas ir svarīgs jautājums. Es gribētu vēl izteikt dar... Eh, dažus komentārus, eh, ka mazie un vidēji uzņēmumi cieši no krīzes, kas pastāv ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī eh, citās pasaules daļās, un mums ir jāpārdomā, kā Eiropas eh, mazie un vidējie uzņēmumi varētu veidot savu stratēģiju šajā situācijā. Mazie un vidējie uzņēmumi ir ļoti eh, svarīgi ekonomikas attīstībai. Eh, tie ir viens no galvenajiem dzinējspēkiem, un tā tad ir jāpadomā, kā padarīt Eiropas eh, mazo un vidēju uzņēmumu situāciju stabilāku. Tas nozīmē ne tikai pieeju kredītiem, bet arī ir jāapsver, kā iekšējā tirgus struktūra varētu tikt pārveidota, lai eh, sāktos ekonomiskā attīstība pašā Eiropas Savienībā, un um, tas ir labāks risinājums nekā tikai ieteikt uh, pāriet uz starptautisku darbību. Mazie un vidējie uzņēmumi ir ļoti atkarīgi no iekšējā tirgus, un uh, starptautiskajā mērogā tiem ir grūti darboties. Krīze ir pasaules rakstura, un tā tad būtu jādomā, kā attīstīt ekonomiku. Ir jautājums par kredītiem, kam mazie un vidējie uzņēmumi var grūtāk piekļūt nekā lielie, uh, un arī naudas aprīte ir ļoti svarīga, jo mazie un vidēji uzņēmumi bieži vien pārtrauc darbību, ja šī naudas aprīte nav pietiekama. Tad arī eksports un e, imports būtu jāveicina, tātad ar eksporta kredīta aģentūru palīdzību septītajā punktā. Principā tāds risinājums varētu būt, bet mums ir jāiet tālāk un mums būtu jāapspriež, kā bankas varētu koncentrēties uh, uz uh, darbību jaunajos apstākļos, un bankām būtu jāstrādā arī mazo uzņēmumu interesēs un jādod kredīti šiem mazajiem uzņēmumiem. Mēs būtu priecīgi sadarboties ar referentu un esam gatavi piedāvāt vēl citus priekšlikumus, lai šīs ziņojums būtu interesants visam parlamentam. Paldies! Tas bija ļoti vērtīgs ieguldījums, un es esmu pārliecināts, ka referents to ņems vērā. Komisija. Vai komisijai ir kāda nostāja, Limanīdis kungs? Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eh, komisija apsveic šo projektu. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti eh, svarīgs un tas apskata aktuālus jautājumus. Mēs eh, piekrītam analīzei, un arī prioritātēm, kas ir minētas. Tiešām darbība starptautiskā mērogā rada daudz problēmu maziem un vidējiem uzņēmumiem, un e, smagākā problēma ir kapitāla trūkums. Arī kontaktu veidošana un tirgus e, informācijas trūkums ir nopietna problēma Un tā ir daudz nopietnāka mazajiem un vidējiem uzņēmumiem nekā lielajiem. Tomēr starptautiskā darbība maziem un vidējiem uzņēmumiem ir svarīga, jo tā dod labumu visai sabiedrībai, un tāpēc starptautiskā darbība ir svarīga mazo un vidējo uzņēmumu politikā pēc principa mazs uzņēmums lielā pasaulē. Un pašreizējais eh, ziņojums eh, iedrošina komisiju eh, turpināt darbu. Tātad mēs rūpīgi iepazīsimies ar referenta ieteikumiem un ņemsim tos vērā tālāk politikas veidošanā īpaši jaunajā e, programmas e, ieviešanā, lai mazinātu mado, mazo un vide, lai palielinātu mazo un vidējo uzņēmumu konkurenci. E, paldies! Paldies! Vai referentam ir kādi komentāri? Paldies! Es domāju, ka visiem diskusijas dalībniekiem bija ļoti vērtīgi komentāri. Es eh, zinu mazo un vidējo uzņēmumu problēmas, un šeit tika minētas grūtības ar finansēm, kas vienmēr ir maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo eh, šiem uzņēmumiem ir grūti piekļūt eh, finansēm. Un par visiem šiem viedokļiem tiks informēts referents. Ir svarīgi saprast, cik eh, nozīmīgi mazie un vidējie uzņēmumi ir Eiropas nākotnē, jo tie dod darba vietas, un 23 miljonu uzņēmumu ir ļoti svarīgi. Paldies! Paldies! Tad mēs varam beigt šo diskusiju termiņš grozījumiem 27. septembris 6. Eh, vakarā. Sastēdam kārtības punkts. Starposma ziņojums labvēlīgi iznākuma panākšanai 2014. un 2020. gada daudzgad finanšu schēmas apstiprināšanas procedūrām. Tas ir atzinums no budžeta komitejas, kas ir atbildīgā komiteja. Mūsu atzinumu sagatavojas Saids Kamals no ECR. Tātad šeit mēs izskatīsim atzinumu projektu, kas ir jūsu dokumentos. Mūsu kolēģi, diemžēl, nevarēs ierasties un atvainojas par to. Un viņu aizstās Roberts Teddy, kuram es dodu vārdu. Paldies, priekšsēdētāj kungs, lūk, kas notiek uh, tad, kad esam mazas grupas koordinātori. Bet, nu, jebkurā gadījumā kolēģis ir atvainojies un es um, lasīšu viņa sacīto. Nākamais daudzgada finanšu Plāns 2014-2020 gadam tika prezentēts pagājušo gadu jūnijā no komisijas puses. Un priekšlikumu, ar priekšlikumu nāca klajā komisija šogad 6. jūlijā. Šī ir pirmā reize, kad parlamentam ir jāsniedz piekrišana daudzgadu finanšu ietvaram līguma, eh, balstoties uz līguma noteikumiem. Tātad ir jāizsaka viedoklis par jaunāko komisijas priekšlikumu versiju. Līdz ar to šim daudzgad finanšu ietvera saturam būtu šķiet, um, uzklausot arī kolēģi sacīto, būtu jāsaprot, kādas ir sarkanās līnijas. Kā jau jūs zināt, no jūsu pašu grupu viedokļiem šim atzinumam nevajadzētu runāt par institucionāliem jautājumiem. Visi skaitļi un resursu tematika būtu jāpaturprātā, šim atzinumam būtu jābūt iespēja parādīt, kādas ir mūsu bažas attiecībā uz ārējiem jautājumiem attiecībās konkurētspēju komitejas ietveros un par to, kā mēs reaģēsim uz uh, resursu sadalījumu starp um, šīm iedaļām un um, starp um, dažādiem mērķiem. Tas uh, palīdzēs uh, nobalsot par starposma ziņojumu oktobra beigās pirms nodošanas padomēm. Kā jau esat dzirdējuši, tad komitejai jāpieņem laika grafiks, lai mēs nodrošinātu to, ka varam nākt klajā savlaicīgi ar mūsu atzinumu. Un paldies arī ēnu referentiem par izpratni. Ir vairāk pamat jautājumi. Pirmkārt, daudzgadu finanšu ietvers. Ietvarā ir jānodrošina tas, lai politikas mērķi un instrumenti ņemtu vērā tos mērķus, kāda ir mūsu tirniecības politikai. Līdz ar to mums ir jāatbalsta partnerības instruments, kā sarkanā līnija. Turklāt mums ir arī jānodrošina konsekvence starp um, vairākām sadaļām, starp um, atbalstu austrumu partnerībai un um, dienvidu vidus, vien, Dienvidu Eiropai, vidusjūras eh, kaimiņiem. Jāņem arī vērā Arābu pavasarī notik, notikušie notikumi. Ņemot vērā ārējās eh, attiecības, ir jāpaturprāt arī zināma elastība. Mēs redzam, ka pasaule šobrīd ir citādāka nekā pirms sešiem gadiem. Līdz ar to daudzgadu finanšu ietveram ir jāsniedz mums iespēja rēģēt efektīvi krīzes apstākļos. Un jāņem vērā arī starptautiskā vide un starptautiskie nosacījumi turpmākajos gados. Paldies, kolēģi, par uzmanību. Kolēģi vēlētos uzsvērt um, šī jautājuma nozīmību. Tātad um, daudzgad finanšu schēma 2014-2020 gadam. Nav runa par um, resursiem un izdevumiem, runa ir daudz vairāk par tiesībām veikt apstiprināšanas procedūru. Līdz ar to tas ir zināmā mērā paraugs um, tam, kā institūcijām būtu jārīkojas, lai nonāktu pie pozitīva rezultāta. Līdz ar to Procesuālie aspekti varētu būt ļoti būtiski šajā jautājumā. Vai būtu kāds kolēģis, kurš vēlētos izteikties? Ja tā nav, tad uzklausīsim komisiju. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Nav nekādu konkrētu komentāru, kom, konkrētu komentāru par šo dzinumu varam vienīgi sveikt šo dzinumu. Vēlos vienīgi uzsvērt, ka tiesniecības um, mērķi, protams, ir iekļauti vairākos instrumentos, kas ir piedāvāti ārējo attiecību sadaļā. Un kas attiecas uz elastību, tad, protams, mēs esam vienojušies um, vairākos jautājumos, um, vai nu instrumentos, vai arī vispārējā arhitektūrā, vispārējā uzbūvē, ko piedāvā komisija. Paldies! Paldies! Roberta, vai būtu kāda piezīme? Nē. Tad noslēdzam diskusiju par sesto darbkārtības punktu. Termiņš grozījumiem ir ļoti drīz piekdiena. Nākamā piekdiena. 7. septembris pēcpusdiena. Neaizmirstiet to. Noslēgsim mūsu darba kārtību līdz elektroniskajam balsojumam. Mums ir jāievēro laika grafiks balsojumam, kā vienmēr. Līdz ar to mums ir jāveic pārtraukums uz 15 minūtēm. Esat brīvi. Uz 15 minūtēm.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 please. Take your seats, please. Lūdzu, ieņemiet vietas. Lūdzu, beidziet sarunas un turpināsim darbu. Oh, what happened? What happened? Accident.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 par um, Pietra Štašniekunga ziņojumu par lietu, kur atbildīga ir budžeta komiteja. Par Eiropas Savienības 2013. gada finanšu vispārējo budžetu visām iedaļām. Tātad nākamā gada budžets. Vispirms balsosim par grozījumiem. Tad budžeta grozījumi būs nākamie, par kuriem balsosim. Sāksim ar atzinumu. Um, Vispirms pirmais grozījums, kurš par, kurš pret. Pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturās. Trešais grozījums par, pret, atturas. Ceturtais grozījums par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot par ceturto grozījumu. Card, Jūs uh, skaitīsim, kā balsi pret. Vote is closed. Beidzam balsot. Un esam pieņēmuši šo grozījumu. Piektais grozījums, divas daļas. Dalīties balsojums. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas. Šķiet, ka noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Otrā daļa. Sākam balsot. Otrā, piektā grozījuma daļa. Beidzam balsot. Un esam pieņēmuši šo grozījuma daļu. 10 pret 9. Sastais grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas noraidīts. Devītais grozījums par pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturas noraidīts. 12. grozījums divas daļas. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par. Kurš par otro daļu? Pret atturas pārbaudīsim. Otrā 12. grozījuma daļa. 12. grozījuma otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot un esam noraidījuši šo grozījumu daļu. 13. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 13. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. grozījums par pret atturas pieņemts. 14. grozījums pēdējais grozījums par pret atturas noraidīts. Un visbeidzot elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 18 par neviens pret, viens atturējies. Apsveicam ziņotāju par panākumiem un iesim tālāk. Seši, deviņi, divi pieci, kur, kurš par pieņemts? Seši, deviņi, divi, seši, kurš par? Kurš pret atturas pieņemts? Nākamais. Nākamais. Pieņemts. 6928 par pret atturēju, atturējušies pieņemts. 29. par pret atturējušies pieņemts. 30. par pret atturējušies pieņemts. 31. par pret atturējušies pieņemts. 32. par pret atturējušies pieņemts. 33. par pret atturējušies pieņemts pieņemts. Un visbeidzot, elektroniskais balsojums, galīgais balsojums. Pārbaudīsim pēdējo. Nē. Atsaukta. Atsaukts pieprasījums pārbaudīt elektroniski. Nav nepieciešams galīgais balsojums. Labi. Pieņemti grozījumi. Gan grozījumi, gan pats atzinums. Beidzam balsošanu. Un ejam tālāk uz nākamo darba kārtības punktu. Astotais darba kārtības punkts. Citas starpā, ja mēs um, noslēdzam mūsu atklāto sanāksmi pirms um, darba grafikā paredzētā laika, tad sāksim koordinātoru sanāksmi tūlīt pat pēc tam. Vai tas, vai ir kādi iebildumi par to? Nē, labi. Astotais darba kārtības punkts. Eiropas Savienības un ASV nolīgums saskaņā ar um, sarakstiem attiecībā uz Bulgārijas republikas un Rumānijas um, saistībām, jo, kā zināms, tagad um, šīs valstis Eiropas Savienības. Um, dalībvalstis, um, līdz ar to ir nepieciešamas um, izmaiņas. Kā jūs zināt, līdzīgi līgumi jau ir ar Austrāliju, Jaunzēlandi un Argentīnu. Tātad nekādu e, jautājumu šeit nav. Ir noteikumi par e, saistībām attiecībā uz muitas savienībām, kas ir jāievēro. Tātad e, GATT 26. panta 6. punkts. Un šis ir ļoti vienkāršs jautājums. Es esmu referents. Un Es tagad gribētu jautāt, vai eh, koreferentiem ir kādi komentāri? Nav. Citiem komitejas locekļiem arī nav. Komisija. Vai jums ir kas sākāms, Rīts Kauska kungs, lūdzu? Paldies! Es gribētu īsumā pastāstīt par to, kā e, šīs sarunas e, notiek. Un dot jums vispārīgu priekšstatu par pašu līgumu. Tātad 24, 6 sarunas notiek, lai vienotos par savstarpēji pieņemamām kompensācijām pēc eh, tārīfu pieauguma, kas ir saistīts ar muitas savienības paplašināšanos. Šeit ir runa par eh, Pasaules tirdzniecības organizācijas eh, locekļiem pienākošos kompensāciju uh, par augstākiem tarifiem, kas eh, tiek maksāti valstīm, kas ir pievienojušās eh, organizācijai. Šī ir standarta procedūra, kā referents jau teica. Mēs esam noslēguši līgumus ar Kubu, Brazīliju, Argentīnu, Austrāliju un Jaunzēlandi, un mums vēl ir divi līgumi sakarā ar 2007. gada paplašināšanos ir vēl līgums ar Ķīnu un ar ASV. Par līgumu ar ASV teksts tika izskatīts eh, decembrī Eiropas Savienībā un eh, ASV to skatīja februārī un preces, kas eh, ir iekļautas šajā paketē, tika apskatītas tehniskajā sanāksmē un galveno kārt ir paredzēta paredzēts eh, palielinājums eh, ASV eh, piešķirtā gaļas eksporta kvota par divām tonām, par, par 200 tonām un uh, pārtikas sagatavošanai paredzētās gaļas kvota par 1500 tonām. Un pārējais eh, notiek līdzīgi kā Rumānijas un Bulgārijas gadījumā, un ASV iekļaus Rumāniju un Bulgāriju eh, definīcijā arī kvotām, kas ir noteiktas Eiropas Savienībai. Ir sagatavoti divi atsevišķi priekšlikumi. Pirmais eh, dod pilnvaras parakstīt līgumu, un otrais ir par līguma noslēgšanu. Priekšlikums, kurš dod pilnvaras eh, parakstīt, eh, tiks pieņemts tuvākajā laikā, un tagad parlaments tiek lūgts dot savu piekrišanu šiem līgumiem. Un tālākais darbs notiks pēc dažām nedēļām. Paldies! Paldies! Šī ir standarta procedūra, kā tika teikts, un tagad mēs. izskatīsim šo jautājumu, un tad tālāk mums ir iespējas eh, nobalsot. Ļoti vienkārši eh, ziņojuma projekts tiks nosūtīts eh, tūkošanai līdz 24. septembrim, un tad tālāk tas tiks skatīts oktobrī. Bet pagaidām mēs gaidīsim, kamēr padome pārakstīs līgumu. Tā tad varētu būt tā, ka 24. septembrī ziņojums tiek nosūtīts tulkošanai, tad projekts tiek šeit skatīts 10. un 11. oktobrī, tad termiņš grozījumiem 15. oktobris līdz pusdienlaikam laikam un 17. oktobrī eh, grozījumi tiek nosūtīti tulkošanai, balsojums eh, komitejā atkarībā no pārakstīšanas 6. novembrī un tad decembrī par to tikt balsots parlamenta plenāra sēdē. Tādā veidā mēs strādāsim ar šo dokumentu. Tālāk devītais punkts - ieteikumi padomei komisijai un ārējās darbības dienestam par sarunām par Eiropas Savienības un Kazahstānas ciešākas partnerības un sadarbības līgumu. Atbildīgā ir AFET komiteja un mūsu ziņotājs ir Bernts Lange. Šeit jautājums ir par to, vai mēs gribam piedalīties šajā procesā, jo AFET izlēma par ļoti stingru grafiku un noraidīja mūsu uh, priekšlikumu šo grafiku pagarināt. Tā tad nav iespējams šeit lietot parasto procedūru, tulkošanu citās valodās, neskaitot angļu, un koordinātori nolēma tomēr turpināt darbu ar šiem ierobežojumiem Tātad projekts būs pieejams tikai angļu valodā un arī, proje, arī eh, visi grozījumi ir iesniedzami angļu valodā. Eh, par to koordinātori vienojās, vai iebildumu nav. Ja nav iebildumu, tad es došu vārdu Bentam Langem Lodzu. Paldies! Paldies, priekšsādātāji, dārgie kolēģi! Kazahstāna šobrīd veda sarunas ar Eiropas Savienību par šo partnerības nolīgumu, un tajā pašā laikā Kazahstāna vēd sarunas arī par pievienošanos PTO. Es domāju, ka mums vajadzētu atbalstīt Kazahstānu. Tās vēlmē iestāties Pasaules tirzniecības organizācijā, tā lai Kazahstāna ievērotu uh, attiecīgo disciplīnu, kāda ir PTU. Ir uh, virkne lietu, kas ir uh, visai neskaidras šobrīd, un Kazahstānas iestāja PTO būtu risinājums. Tādējādi ceru, ka nākamajā gadā Kazahstānam būs jau iestājusies PTO un uh, Kazahstāna vēlas eksportēt izaivielas, ir mm, attiecīgas eh, bagātības Kazahstānām, virknē jomu, virknē produktu, jo īpaši naftas un gāzes ziņā. Un te varētu būt runa par lielākiem apmēriem un apjomiem. Uh, un nevajadzētu paredzēt pārāk ierobežojošus pasākumus šajā jomā. To es arī atzīmēju savā atzinumā, ziņojumā. Otra lieta - Kazahstānā ir problēma, kas eh, saistās ar to, ka netiek ievērotas pamata standārti darba tiesību jomā. Decembrī bija arī Eh, naftas darbinieku streiks. Streika laikā 17 cilvēku zaudēja dzīvības, un kārtības uzturēšanas spēki tos nogalināja, un mums ir jārīkojas tā, lai sociālās un vides pamatiesības tiktu ievērotas. Un to es arī teik, teicu rezolūcijas tekstā. Es strādāju ļoti ātri, tā lai mēs ievērotu afet komitejas noteiktos termiņus. Bet es domāju, ka man ir izdevies pateikt to pašu galveno un svarīgāko, un jūsu uh, papildinājumi tiks, uh, protams, gaidīti. In German, uh, and of course you could speak in our mother tongues. This is not yet an all English parliament. Protams, jums Dāmas un kungi, jūs varat izteikties savā dzimtajā valodā. Tā nav nekāda problēma. Turpināsim diskusijas. Nākamais runātājs Franciska Keller. Lūdzu. Lies paldies. Es šķiet nokavēju jūsu runas sākumu, taču varbūt tikai divus teikumus. Lies paldies par jūsu atzinumu un visā visumā zaļie var piekrist Taču varbūt vajadzētu stingrāku formulējumu vairākos aspektos. Jūs minējāt cilvēktiesības, jūs minējāt to, ka streiks tika brutāli apspiests, jūs minējāt um, darba ņēvē, ņēmēju statusu, kas ir ļoti kritisks um, dažos um, gadījumos, um, un to nevajadzētu aizmirst. Otrajā punktā, runājot par izējumateriāliem. Mūsuprāt, būtu nav pietiekami aicināt Kazahstānu vienkārši atvērt pieeju izējiem materiāliem. Ir jāņem vērā, ka tā vienmēr ir divpusēja saikne, runāt par divpusējām attiecībām. Un ir jāatrod tāds modelis, kurš būtu izdevīgs abām pusēm. Runājot par um, izējiem materiāliem, jāņem vērā arī mūsu klimata stratēģija, jāņem vērā mūsu mērķi apturēt klimata izmaiņas cik vien iespējams. Um, ir uzskats, ka mēs varētu pārstrādāt šo elementu un sniegt arī zinām ieguldījumu jūsu atzinumu veidošanām. Jūs minējāt arī to, ka IPR standartiem būtu jābūt piemērotiem, taču tajā pašā laikā Šiem standartiem būtu jātiek pārskatītiem abās iesaistītajās pusēs. Nav īsti skaidrs, kādi tad būtu šie standarti galu galā, kas tiek piedāvāti. Jebkurā gadījumā ir teikts, ka abas puses noskaidros um, savu iekšējo likumdošanas uh, stāvokli līdz um, 2012. gada augustam. Līdz ar to varbūt varētu sīkāk paskaidrot, kas tieši ir noticis, noskaidrojot šo likumdošanu un nianses līdz augustam. Tāpat varbūt varētu piebilst šo to par internetu brīvību Kazahstānā. Runājot par eh, bažām, arī Reporters sans frontières sakarā reportieri bez robežām ņemot vērā to, ka ir arī šāda rakstura problēmas Kazahstānā. Arī attiecībās Google Kazahstāna ir uzstājusi, ka ir nepieciešams izmantot tikai tos serverus, kas ir lokalizēti Kazahstānā. Līdz ar to arī par to būtu jādomā. Šo lēmumu atcēla, bet tikai pēc tam, kad Google piekrita pamest šo valsti. Līdz ar to nav tikai par bažām par internetu brīvību, bet arī par situāciju kopumā. Par, um, ne, um, ne, par nelegālu, nelīdzvērtīgu konkurenci. Līdz ar to es ceru, ka šīs idejas um, bagātinās jūsu ziņojumu un um, uh, kopumā, kā jau teicu, mēs tam piekrītam. Paldies! Lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es vēlētos um, pateikties um, ziņotājiem par padarīto. Ēnu referents um, ir kritizējis uh, mani un arī pārējos kolēģus par zinām nesaskanību ar kopēju laika grafiku. Es uh, tādēļ ļoti ceru, ka jūs uh, varēsit eh, pieņemt mūsu komentārus. Kopumā mēs tam piekrītam. Taču vairākos, vairākos aspektos mēs no NVO puses vēlētos piebilst pāris lietas. Vispirms mēs vēlētos teikt, ka Kazahstānas loma ir ļoti būtiska. Tā ir viena no būtiskākajām Centrālāzijas valstīm. Tā ir būt, ļoti nozīmīga Eiropas Savienības tirzniecības partneri. Taču runājot par um, darba tiesība um, un cilvēktiesība, um, tas ir problemātisks aspekts. Tādēļ mums vajadzētu nostiprināt savu nostāju, runājot par cilvēktiesībām šajā valstī, kā arī darba, tiecība, darba tiesības būtu būtisks aspekts. Varbūt mēs varētu ieviest pāris grozījumus par šiem jautājumiem. Tāpat darba likums, kas um, mūsu skatījumā um, nav saskanīgs ar um, starptautiskās darbas organizācijas, starptautiskā darbas, uh, darba organizācijas standartiem. Tādēļ ir būtiski ņemt to vērā, sadarbojoties ar šo valsti un skatot arī to vispārīgās sadarbības kontekstā ar trešajām valstīm. Es vēlētos um, lūgt komisiju paskaidrot um, 2012. gada ziņojumu, kas um, runā par um, konkrētiem faktiem no Kazahstānas. Um, un par neatbilstību šajos konkrētajos gadījumos um, ar um, starptautiskiem standartiem. Un ne tieši par um, naftas kompānijām. Varbūt komisija varētu sniegt informāciju par konkrēto gadījumu, par konkrēto problemātiku kas ir norisinājusies šajā valstī visnotaļ nesen. Tāpat ir um, rezolūcija, kas aicina parlamentu ņemt vērā to, kas ir noticis ar demonstrācijām pagājušā gada decembrī. Jūs varbūt atceraties, ka mēs par to runājām, kas ir ticis izdarīts līdz šim. Un, protams, ja būtu jaunākā informācija par um, jaunākajiem notikumiem, par um, jaunāko situāciju. Tas būtu ļoti noderīgi. Arī atsātoties uz um, pārunu procesu, kas pašlaik norisinās. Tādējādi tas arī varētu ietekmēt šo atzinumu. Paldies! Noslēdzam mūsu diskusijas. Uzklausīsim komisiju. Hiss kungs. Who will speak on behalf of Commission? Ah, Thank you, you Chair. There. Yeah. Sorry, you are in the wrong place. I'm usual. Paldies. Es neesmu parastajā vietā, kur parasti atrodas komisija. Tātad. tad atbildes uz pirmajiem jautājumiem. Mēs ieņemam līdzīgu nostāju, kā uh, Langas kungs minēja, un ir uh, jautājumi par tīdzniecības un investīciju uh, sadaļu Protams, PTO dalība ir eh, svarīga, bet eh, šeit vēl ir eh, jautājums par apusēju izdevīgumu. Sārunas notiek attiecībā uz darba tiesībām būs jāpārbauda, jāsaskaņo ar ārējās eh, darbības dienestu, eh, kā iekļaut eh, cilvēktiesības un darba tiesības līgumā par intelektuālā īpašuma standartiem šeit jautājums ir saistīts arī ar mm, akta līgumu, un mēs konsultējamies ar eh, Kazahstānas pusi. Mums eh, būs eh, jājautā kolēģiem informācija par jaunāko, par jaunākiem notikumiem. Un jūlijā 4. saruna raundā šis bija viens no jautājumiem, kas tika skatīts. Šī sadaļa tika atvērta, un pagaidām šeit nav grūtību. Pagaidām tas ir viss, ko es varu jums pastāstīt. Un mēs jūs informēsim par tālāko. Vai ir kādi komentāri vēl? par DHL un Wall Street Journal. Mums jūs vajadzēs informēt vēlāk. Paldies! Paldies! Uh, Langas kungs lūdzu. Paldies par komentāriem un kā jūs zināt. referentiem ir iespēja arī ņemt vērā grozījumus, tātad es jūs aicinu tos sagatavot. Paldies! I explained it at the beginning in English, please. Uh, amendments. Uh, item... Tātad tagad pārējām pie desmitā punkta. Iepriekšējā sanāksmē koordinātori nolēma sagatavot mutisku jautājumu komisijai par pasākumiem, lai aizsargātu Eiropas Savienības tirgu pret Ķīnā ražotu preču importu par nenormāli zemām cenām, īpaši fototehnikas un telekomunikāciju preču sektorā. Šis dokuments ir jūsu mapēs. Un tagad es gribētu dot vārdu runātājam vai kādam ir kas sakāms par šo iniciatīvu. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāju un uh, sveicu visus atpakaļ. Redzu, ka Vācijas kolēģi ir uh, ļoti ļoti, ļoti ietekmējušas um, brīvdienas. Viens ir salauzis kāju, otram mugura, vēl kāds ir nokritis un mm, notiek slimnīcu apmeklējumi. Nezinu, vai tas saistās ar Eiropas mm, programmu, lai pārbaudītu, lai veiktu veselības bilanci vai par kaut ko citu. Bet atgriežoties pie fotoelementu jautājuma. Protams, kā jau mēs eh, par to runājām koordinātoru sanāksmē vienu brīdi, bija jautājums par mutisko jautājumu un rezolūciju. Dāļa kolēģu atgriežās, atgriezās pie rezolūcijas jautājuma. Un kopā ar Danielu Kaspārī mēs esam izve, izstrādājuši tekstu, ņemot vērā to, ka tas ir kompromisa variants starp diviem uh, viedokļiem, tas ļāva virzīt uz priekšu diskusiju mūsu vidū, bet ekoloģistiem tas tomēr nebija pieņemams. Paplašinot vairākus jautājumus dempingu. Tas uh, liek zaudēt mutiskā jautājuma perspektīvu, un jo vēl viens punkts, kas mums ir svarīgs un par kuru mēs arī vēlētos iztaujāt komisiju, runa ir par Eiropas direktīvas pārskatīšanu par publiskiem, tirg, par eh, publiskiem iepirkumiem un kādā mm, eh, mērogā geogrāfiskais aspekts var vai nē būt rūpnieciskās stratēģijas elements, kas vēl bez dempinga eh, aizsardzības pret Ķīnu varētu būt atbalsta instruments mūsu rūpniecībai, kas saskarās ar grūtībām, jo daudzi uzņēmumi vai nu ir slēgti vai šobrīd cieši no smagām sekām. Mēs vēlētos par to iztaujāt komisiju, un, ja nemaldos, tad rītdien ir uh, termiņš grozījumu iesniegšanai, bet ekoloģistu grupa nāks klajā ar grozījumu, lai mm, iekļautu šo vietējā satura jautājumu mm, citu jautājumu vidū. Un mm, mēs to pievienosim. Mēs ceram, ka citu grupu kolēģi atbalstīs. Uh, mūsu iniciatīvu 17. vai 18. septembrī būs uh, mums balsojums, un plenāra sēdē arī būs balsojums oktobrī. Paldies! Oui, <coughs> il a échappé à personne que. Yeah būsiet jau pamanījuši, ka ASV ļoti stingri reaģēja uz uh, to, ko tā uzskata par dempinga plašu kampaņu, izmantojot virkni tehniku, jo īpaši uh, subsīdijas visi zina, ka pāris gadu laikā ķīnieši ir pārpludinājuši Eiropas uh, Mm, tirgus, arī Ziemeļa Eiropas eh, tirgu un eh, ASV mm, ir pierādījuši to, ka 12 subsīdiju veidi eh, fotoelementu ražotājiem bija nelegāli un ka Ķīnas eksportētāji ir pārpludinājuši tirgu, izmantojot ļoti būtiskus atbalsta pasākumus no mm, 30 un vairāk procentiem, kas sastāda gala cenu. Eiropas tiesību vārdā un tāpat arī ASV tiesības vārdā atbalstot nākotnes rūpniecību, stājoties pretī negodīgai konkurencei. Es uzskatu, ka šis jautājums ir pilnībā pamatots un ka Eiropai vajadzētu rīkoties un to darīt enerģiski, jo runa ir par nākotnes rūpniecību, kurā nedrīkst pieļaut eh, negodīgu attieksmi. Šī iemesla dēļ mēs atbalstīsim mm, pasākumus un priekšlikumus, mm, konkrēti tos, kurus minēja Žado. Runājot par šādu eh, rūpniecības sektoru ja sākšanu mūsu tirgos. Danke, Vorsitzender. Ich glaube, es ist zweifellos ein sehr äh, wichtiges und interessantes. Nākamais runātājs. Jā, patiešām es uzskatu, ka šis ir ļoti nopietns un ļoti interesants temats, jo tas attiecas uz ekonomikas sadarbību starp Eiropas Savienību un Ķīnu, kā arī šīs sadarbības nākotni. Pēc principa es piekrītu. Arī es uzskatu, ka mums vajadzētu mm, pagarināt grozījumu sarakstu, lai šo jautājumu skatītu pēc iespējas konkrētāk. Un e, Jānis mm, tikko teica ļoti interesants lietas. Es vēl varētu, vēlētos e, piebilst tādu lietu, par ko mēs varētu visi padomāt. Fotoelementu aspekts, mm, zināt, zinātnes aspekts līdz šim netika skārts, ja mēs prātojam par uh, atjaunojamās enerģijas jautājumu un saules enerģiju, jo īpaši ši, šo enerģiju jomā, ja mēs tiešām vēlamies pie tā strādāt, jāskatās, kurā vietā ir Eiropas rūpniecības trūkumi, runājot par masu eh, ražošanu, piemēram, šie pētījumi zinātnes fotoelementu jomā vai šādas kapacitātes tika radītas. Uh, piemēram, Vācijas austrumos mēs neesam izmantojuši šādas kapacitātes, saņemot subsīdijas saules enerģijai no Vācijas valdības puses. Mēs neesam izveidojuši ilgtermiņa perspektīvas pētniecības jomā, un pagājušā nedēļā bija diskusijas starp kancleru Merkeli un mm, viņas Ķīnas kolēģi Benžabau. Un tika atgādināts vēlreiz, ka nevajadzētu nekavējoties prasīt mm, tiesas no mm, lēmumu, bet raudzīties, kā atvērt jaunas perspektīvas un, piemēram, uzlabot pētniecību atjaunojamās enerģijas jomā. Un domāju, ka mm, šī jautājuma izstrādē vajadzētu ņemt vērā arī šo aspektu. Nav other requests for the floor. Let's listen to the commission, Mr. Paldies, uzklausīsim komisiju. Paldies, priekšsēdētā kungs. Es arī sēžu nepreizajā pusē, taču es eh, mēģināšu būt kaut kur pa vidu. Mums eh, ir bijušas zināmas grūtības atbildēt un risināt šo problēmu. Jo mēs eh, joprojām neesam atvēruši pret antidempinga vai antisubsīdiju lietu. Taču PTO likumdošanas ietvaros mēs atļaujamies neko nepublicēt pirms ir pieņems konkrēts lēmums. Uh, lieta vēl nav uzsākta. Un tā kā lieta vēl nav uzsākta, tad komisija nevar runāt par būtību šai lietai. Mums ir jāpieturas pie mūsu juridiskajiem nosacījumiem un saistībām PTO ietveros, runājot par šīs lietas būtību. Tajā pašā laikā, ja mēs izliktos, ka nekas nav noticis, tad tas būtu ļoti naivi, jo dokumenti ir pilni ar informāciju par šiem faktiem. Runa ir par um, PTO līgumu parakstījušajām pusēm. Mēs runājam par to, ka daļa, ka, ka mēs esam ļoti cieši iesaistījušies šajā lietā, sniedzot arī sūdzību. Un um, mums ir ļoti ātri jāizlemj sākt lietu vai nē. Laiks ir 45 dienas kopš jūlija beigām. Ieskatoties kalendārā, jūs redzēsiet, ka tas, kad tas ir. Uz sākotnēji mums būtu 9 mēnešu termiņš, līdz kuriem mums būtu jāsāka provizoriskie pasākumi, un 15 gadu, 15 mēnešu laikā mums būtu jānonāk pie rezultātiem. Tas būtu viss, ko es jums varu pateikt šobrīd. Pieņemu, ka Ja apstākļi ir attiecīgi, tad mēs varēsim runāt par šo lietu pēc būtības visnotaļ drīz. Well, es saprotu, ka komisija nevar eh, publiski neko paziņot pirms lēmuma, bet eh, tad parlaments paliek neziņā par to nos, sākotnējo nostāju, kādu komisijai jau ir, tad varbūt mēs varētu uh, sarīkot slēgtu sanāksmi ar komisijas pārstāvjiem, lai noskaidrotu, kāda ir komisijas nostāja. Tā tad ir priekšlikums mainīt uh, grozījumu termiņu, vai tas ir oficiāls priekšlikums. Lāngas kungs, vai ir kāds oficiāls priekšlikums mainīt kalendāru? Es ieteiktu 8. septembri kā termiņu grozījumiem. Tas nozīmē, ka būtu jāmaina koordinātora pieņemtais lēmums, jo koordinātori nolēma skatīt šo jautājumu oktobra plenārsēdē, un ja mums e, ir ilgāks termiņš grozījumiem, tad arī plenārsēde būs vēlāk vai svarīgāk ir, eh, lai būtu vēl dažas dienas grozījumiem, vai lai jautājums tiktu izskatīts oktobrī. Ja jūs piekrītat, ka labāk ir skatīt oktobru plenāru sēdē šo jautājumu, tad turēsimies pie kalendāra, bet lēmums ir atkarīgs no jums jo kalendārs ir ļoti saprātīgi sastādīts, un jautājums ir, kā to mainīt un kas tad notiks. Vai ir priešlikums mainīt šo kalendāru? Ja nē, tad ievērosim kalendāru termiņš grozījumiem ir rīt 4. septembrī līdz pusdienlaikam. laikam. Tātad es esmu atbildīgais par šo jautājumu. Ir ierobežojumi mutiskajiem jautājumiem. Tātad lūdzu pārdomājiet grozījumus, jo grozījumu garums ir stingri noteikts mutiskajiem jautājumiem, un ja grozījumi ir garāki, tad mēs tos nevarēsim pieņemt. Vai tas ir skaidrs tātad? Sekojiet grozījumu garumam tās ir eh, stingri noteikts termiņu. Es jau minēju, rītdien līdz pusdienlaikam, 4. septembrī, tad mēs esam šo punktu pabeiguši, un šī ir arī mūsu eh, sanāks, šis ir nobeigums mūsu sanāksmei. Eh, lūdzu, tagad palikt tikai koordinātorus. Let me remind you, for the coordinators meeting. Uh, koordinātoru sanāksmē paliek tikai koordinātori, komitejas sekretariāts, juridiskais dienests, politisko grupu pārstāvji un koordinātoru asistenti. Visiem pārējiem uh, šī sanāksme ir beigusies un lūdzu viņus uh, atstāt telpu.